So, good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Eh, sāksim mūsu kārtējo eh, libē darba eh, sesiju ar 14 darba kārtības punktu. Mums ir jātiek galā ar ļoti garu ziņojumu, un ziņojuma autore ir Fajonas kundze, un līdz ar to mēs diskutēsim par šo <clears throat> ziņojumu projektu. Tātad par personu kontroli pārējām robežām, pamatojoties uz to, ka attiecībā uz transīts ar teritorijām vai iecerēto uzturēšanās to teritorijās uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu periodā. Horvātija un Kipra dažus dokumentus vienusai atzīst par līdzvērtīgiem savām valsts vīzām. Vajonis Kundze. Jums ir dots vārds. Pēc tam būs vārds ēnu referentiem un citiem komitejas locekļiem. Un es pieļauju arī, ka uh, komisija vēlēsies izteikties. Fajonis uh, kundze, jums ir dots vārds. Uh, paldies, uh, priekšsājas kundze. Es uh, vēlētos uh, slovēņu valodā, tāpēc, ka uh, šis ir uh, ļoti sarežģīts uh, teksts. Un es uh, ceru, ka tādā veidā uh, vismaz labāk sapratīs un izteikšos precīzāk. Uh, Eh, paldies, ka devāt man vārdu. Eh, pirmkārt, es vēlētos eh, pateikties Eiropas komisijai par šo izcilo priekšlikumu un labo sadarbības garu. Vēlos arī pateikties visiem ēnu referentiem Šajā ziņojumā run, ir runa par atvieglotu vīzu režīmu pie tad, ārējām robežām, kas liec uz Horvātiju un Kipru, kad Horvātija iestājās Eiropas Savienībā. Šī gada 1. jūlijā, balsoties uz līgumiem, tai nācās īstenot pirmo Schengenas teritorijas noteikumu īstenošanu, pirmo fāzi. Un Horvātijai ir jāsāk īstenot regulējums 5.3.9. Un vajadzētu būt arī negatīvajam sarakstam. Un tad, tad vīzu noteikums vien konkrētām valstīm, piemēram, Marokai, bet balstoties uz pievienošanās regulējumiem, citi noteikumi netiek īstenoti tāpēc, ka kad eh, ir eh, vīza, kuru ir izdevusi kāda no Schengenas eh, zonas dalībvalstīm, tad ir iespējams pārvietoties brīvi uz citu teritoriju, uz citu dalībvalstu teritorijām. Un tad ir arī vīzu regulējumi, tad, kuras ir izdevuši ne Schengenas valstis, un tie, protams, paliek spēkā. Līdzīgi tas ir ar citām valstīm. Eh, kuras eh, neīsteno Schengenes eh, teritorijas noteikumus. Viņas var vienpusēji atzīt konkrētas vīzas, kuras parasti ir ilgtermiņa vīzas, kuras ir izdevusi kāda Schengenes teritorijas dalībvalsts. Piemēram, tā bija ar Kongo, un tas arī attiecās uz nacionālajām vīzām ilgtermiņa uzturēšanās gadījumos. Uh, Eh, kā arī tas attiecās uz citām uzturēšanās atļaujām, kuras ir izdevusies citas dalībvalstis, eh, kuras eh, nav Schengenas zonas dalībvalstis. Piemēram, bija šāds gadījums saistībā ar Moldāvijas pilsoni, kuras tad, vīzu atzina Rumānija un kas attiecās uz 539 regulējumu, kurš attiecās uz vienpusēju vīzu eh, kvalitātu, vīzu kvalitātes atzīšanu, tad, eh, kas ir izdodas tādās valstīs, eh, kuras nepiemēro Schengenes noteikumus pilnībā. Mums vajadzētu norādīt uz to, ka regulējums 8.1.10 no 2009. gada tas netiek piemērots Eh, bet eh, ir eh, pamatīga atšķirība starp vīzām, kuras ir teritoriāli ierobežotas, kā arī un vīzas, kuras ir izdotas, piemēram, Kosovas pilsoņiem, un kas sniedz iespēju brīvi pārvietoties visā Schengenas zonā. Izņemot tajās valstīs, kuras neatzīst Kosovu. Līdz ar to Eh, vajadzētu, tam, tas ir eh, pamatot, ka ir eh, šādas teritoriālās vīzas, kuras ir izslēgtas no vienpusējā režīma. Jo ir ļoti svarīgi ņemt vērā Schengenes zonas drošību. Un šī režīma paplašinājumā nevajadzētu iekļaut nekādus papildus noteikumus Kiprai un Horvātijai Un eh, šie eh, tiesību akti eh, tiem nevajadzētu būt kā atkāpēji no pievienošanās līguma. Tas ir nesaistošs režīms, un Horvātija var izvēlēties izdot vīzas kā iepriekš balstoties uz pievienošanās līgumu. Un, ja Horvātijai un Kiprai ir jānolēm īstenot uh, Uh, režīmu, par kuru abas valsts ir vienojušās, uh, tad uh, tām vajadzētu arī atzīst visas vīzas, kuras atzīst, atzīst pārējās dalībvalstis. Un ar, tas arī um, tādā veidā tiek atzīta to spēkā aizsnība visā Eiropas Savienības teritorijā. Tas būtu tālāk arī jātīsta kad šīs valstis pievienosies Schengenas zonai un uh, Eh, kad eh, šīs eh, vīzas tām stāsies spēkā. Un balstoties uz juridiskā dienesta atzinumu Eiropas parlamentā un balstoties uz ekspertu konsultācijām, esmu izstrādājis šo ziņojumu, kura mērķis ir līdzsvarots teksts, kam vajadzētu atspoguļot pašreizējo situāciju Un es arī vēlos norādīt uz to, eh, ka ceturtais grozījums eh, uz kuru tika norādīts arī Eiropas komisijai, tāpēc, eh, ka tas ir juridisks caurums, jo tas, kā Kipra neatzīstē Kosovu, arī ir ļoti svarīgs jautājums. Un ja Kipra nolēma īstenot Eh, šos regulējumus, eh, tad tai eh, vajadzētu atzīt to, Ši, ši, ši, šīs tā, um, ierobežotās vīzas attiecībā uz Kosovu, kaut arī uh, tā neatzīst Kosovu kā valsti. Un attiecībā uz Šengens noteikumu pilnu īstenošanu šādu uh, dokumentu derīgums uh, nebūtu spēkām. Līdz ar to šis eh, ziņojums ir gatavs, lai par to eh, diskutētu, eh, lai par to vēstu sarunas ar padomi, un es ceru, ka varēšu ar komisiju un padomu veiksmīgi sadarboties. Paldies! Fajons kundze liekas, ka neviens izteikties šobrīd nevēlas, un ēna referenta arī nav klātsoši, tāpēc lūkšu komisijai izteikties, ja jums ir kas sakāms. Paldies, virsājas kundze. Pirmkārt, vēlos pateikties referentai par šo ziņojumu, kurš ir mūsu priekšā ar četriem eh, grozījumiem. Šajā brīdī, manuprāt, pirmie eh, divi ir eh, paskaidrojoši komisijas tekstam, un es arī priecājos, ka referenti ir paskaidrojusi iemeslus ceturtajam grozījumam, tāpēc, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tomēr viņa ļoti skaidri par to visu paskaidroja. Un es eh, domāju, eh, ka tas ir arī tātad eh, labojums arī no komisijas puses, un tas ir arī tātad mm, saskaņā ar komisijas iesniegto dokumentu attiecībā uz trešo grozījumu. Mēs vēlētos uzdot mm, jautājumu, jo tur ir ierosināts atsaukties uz konkrētiem pārējas noteikumiem attiecībā uz dokumentiem, kas ir izdoti pirms brīža, kad bija notika pievienošanās Schengen zonai Eh, varbūt kādā eh, tehniskā sanāksmē mēs vēlētos eh, iegūt skaidrību par to, kas precīzi te ir plānots, lai mēs varētu definēt savu nostāju. Tomēr kopumā mēs vēlamies pateikties referentei par šo ļoti pozitīvo pieeju. Paldies! Paldies, Dēsosas kungs. Āņa, vai jums ir vēl kas sakāms? Es vēlētos teikt, ka šī ir, ir tad, tad, tehniskas sanāksme. Uh, būs tehnikas sanās, kurā mēs eh, tiksimies ar ēnu referentiem. Eh, būtu labi, ja man būtu ilgāks eh, laiks sagatavot atbildes jūsu jautājumu, tātad pēc šīs ēnu referents sanāks. Paldies! Diemžēl priekšsēdē runā pēc um, ieslēgta mikrofona. Paldies, saka priekšsētāji. Un tagad ķeramies pie nākamā darbkārtības punkta kaut arī mēs par 15 minūtēm apsteidzam plānoto darbu grafiku, vai jūs piekrītat, ka mēs turpinam Foskungs? Jā, tātad eh, nākamais ir 15. darba kārtības punkts. Tas ir priekšlikums regulai, e-call transporta līdzekļu sistēmas izveidošana. Šīs sistēmas izveidošana balstās uz personas datu apstrādi. Foskungs prezentēs savu ziņojumu projektu un informēs mūs par termiņiem, balsošanu komitejā, Jums vajadzētu zināt, ka koordinātori ir prasījuši piemērot 50 reglamentu punktu. Foskungs cerams paskaidros, eh, kā var tikt panākt vienošanās saskaņā ar 49. reglamentu punktu. Lūdzu, Aksel. Paldies, Inga. Šodien mēs skatām e-call jautājumu, respektīvi ar dažādiem tiesību aktiem, beidzot eh, vajadzētu izdoties tām, ko jau 15 gadus mēs mēģinām panākt, respektīvi automātisku uh, jaunām automašīnās iestrādātu ārkārtas eh, gadījumu zvanu sistēmu. Kopumā jāsaka, ka mums arī atzinīgi jāvērtē šī sistēma, jo tā tik tiešām var glābt dzīvības. Tā, protams, skar arī datu aizsardzības jautājums, un es centīšos uz tiem atbildēt pirmkārt, nebija pilnības skaidrības arī IMCO tā, komitejā, tā skaitā, vai ICOL sistēma ierobežosies tikai ar šādu ārkārtas gadījumu sistēmu, jeb būs arī papildus iespējas eh, komerc datu vai privātu datu izmantošanai. Attiecībā uz datu aizsardzību mums ir nepieciešams nošķirt šīs lietas, respektīvi šo ārkārtas izsaukuma sistēmu un papildus e-call sistēmu Vispirms 112 e-call sistēma. Tā, tā, tā ir jābūt aktivizētai, un e, tā ir datu aizsardzībai draudzīga, bet pasīva sistēma. Tas nozīmē, ka līdz brīdim, kad kaut kas notiek, kur vairāk aktivēti sensori, uh, aktivizē šo sistēmu, līdz tam nenotiek nekāda datu uzkrāšana vai sūtīšana. Tik tiešām tas sākās tikai tad, kad kaut kas notiek. Šajam šajā sistēmā nekāda izsakošana nav iespējama un negadījuma notiekot, tiek sūtīts absolūtais datu minimums. Protams, ka lietotājam ir jābūt iepriekš informētam un individuālajiem lietotājiem jābūt arī iespējam um, izslēgt manuāli šo sistēmu, ja viņam nav uzticēšanās šai sistēmai. Bet mums būtu jārīkojas savādāk, ja runa ir par šīm papildu vai privātajām iespējām datu apstrādēji. Līdz ar to es uzskatu, ka likumdevējiem šīs abas sistēmas būtu jāparedz Tas vēl ir diezgan strīdīgs jautājums, bet šīm abām sistēmām eh, būtu jābūt arī tehniski nodalītām vienai no otras, un vienas sistēmas izmantošana nedrīkst ietekmēt otras sistēmas izmantošanu vai ne, to kavēt. IMCO referente vēlas neierobežoti to visu balstīt uz 112 sistēmu. savā atzinumā es e, iekļāvu abas sistēmas, jo ja galu galā izrādīsies e, iznākums savādāks, tad būs iespējams arī mums būs iespējams sagatavot jau savu viedokli. Tad privātā datu e-call sistēma būtu aktivizējama tikai ar datu subjekta iepriekšēju atļauju. Un attiecīgā persona ir arī pilnīgi skaidri jāinformē par datu apstrādi, um, ievākto datu apjomu un par šādu datu dzēšanas iespējām. Un šeit nedrīkst uh, notikt arī uh, radīt 112 sistēmas traucējums, jo, ja, uh, respektīvi, abas sistēmas nedrīkst savienot savā atzinumā centos pēc iespējas skaidrāk noteikt to, ka datu aizsardzības e, direktīvu, kas ir spēkā šobrīd kopš 95. gada, un privātumu direktīvu ir savietojums ar e-call sistēmu. Protams, ka tad, kad mēs reformēsim datu aizsardzības sistēmu, tad, protams, arī tur tiks iekļauts uh, iekļauts šīs saiknes ar jauno regulējumu. Ir vēl daži neatrisināti jautājumi, daži juridiskas dabas problēmas, pirmkārt jau definīcija tam, ko mēs saprotam ar minimālu datu apjomu. 112 e-call sistēma būs tad šādu datu nosūtīšana. Un vēl viens jautājums saistīts ar to, kā var saņemt atļauju no automašīnas vadītāja privāta e-call sistēmas datu izmantošanai, ja automašīna izmanto vairākas personas, piemēram, izīrējot automašīnu, pārdodot to, vai ikdienā, ja vairāk cilvēki izmanto automašīnu, nu, par to ir jāpadomā. Un trešais jautājums saistīts ar to, kādi drošības pasākumi ir paredzēti, lai aizsargātu datus e-call sistēmā no zādzībām un neatļauts izmantošanas. Un šīs trīs problēma jomas es tad e, ierosinātu risināt ar deleģētiem aktiem, kur būtu aptvert arī e, Eiropas e, data aizsardzības amatpersonu. Un līdz 5. decembrim, es tagad pie procedūras ķeros, līdz 5. decembrim ir laiks iesniegt grozījumu priekšlikumus, un, kā esam sākotnēji plānojuši, 18. Eh, decembrī mēs varētu balsot par to. Sagatavojot ziņojumu, referenti no citām politiskajām grupām vēl nebija nominēti, vai vismaz nebija man zinātni, un tā kā IMCO jau 6. decembrī vēlējās sākotnēji balsot, un mēs orientējāmies tā, lai mūsu atzinums varētu vēl ietekmēt šo rezultātu. Šobrīd viņi to ir pārlikuši uz februāri, līdz ar to mums ir arī atvēlēts lielāks laiks. Bet eh, iepriekšējā situācijā noteikti arī būtu labāk, ja mēs varētu saulēcīgi visu izdarīt un ietekmēt šo IMCO lēmumu. Jo Liba šeit koncentrējas galvenokārt uz datu aizsardzības eh, principiem 6. pāns, piemēram, un apsvērumu punkti 8 un 13. Un tikai tie ir attiecas uz datu aizsardzību, uz tiem mēs varam balstamies, eh, uz tiem mēs eh, atsaucamies. Et, Tā kā šeit tik tiešām tā ir tāda neliela joma. Un, manuprāt, tas viss arī nav tik visaptverošs, kā varbūt sākumā liekas. Līdz ar to e-call sistēma ir saistīta ar datu aizsardzību, bet tas viss kopā nav uh, tik uh, milzīgs dokuments kā datu aizsardzības uh, pamatregula. Katrā ziņā šobrīd eh, man liekas, ka mēs varam balstīties uz 49. reglamentu punktu, nevis atsaukties uz 50. Bet, ja citi referenti vai komiteja kopumā ļoti vēlas, tad iespējams arī varam politiski izvēlēties piemērot 50. punktu. Nu, tas būtu politisks lēmums vai institucionāls lēmums, bet tīri saturiski. Uh, Man liekas, ka nav obligāti nepieciešams eh, pārāk ilgi ievilkt šo procedūru. Es domāju, ka lēmums ir jāpieņem, un es domāju, ka to var izdarīt arī salīdzinoši ātri un sagatavot eh, Libe komitejas atzinumu. Paldies, Aksel! Mums ir pieteikušies arī runātāji. Intvelds kundze, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji! Paldies uh, referentam par ļoti, es pat teiktu, izteikti ātru darbu. Šeit ir ļoti daudz labi elementi viņa pirmajā teksta projektā. Ir pāris lietas tomēr, kuras es vēlētos izcelt. Nesmu pilnībā vēl pārliecināta par datu aizsardzības jautājumiem. Jūs sakat, ka nebūs datu uzglabāšana, nebūs iespējama izsekošana, bet mēs tik daudz citos tematos eh, esam redzējuši, ka vienmēr pastāv tendence paplašināt uh, Ehm, mērķus, kāpēc šie dati ir, un kāds vienmēr saka, jā, redz, mums šie dati ir, izmantosim to kaut kam citam. Nu, un varu saprast, ka apdrošinātājiem, piemēram, šādi dati liksies ļoti interesanti un ne jau apdrošināto personu labā. Jo sensori, viņi var būt neuzglabā informāciju, bet pieņem, ka ir tehniski iespējams uzglabāt tos, un tad var iegūt eh, pilnīgu priekšstatu par kādas eh, personas braukšanas paradumiem. Tur būtu eh, intereses apdrošinātājiem, komercpielietojums kaut kāds, kāds var izmandom, izdomāt, ka tas ir noderīgs arī tiesību sargājušajām iestādēm. Nu, es neesmu šobrīd pilnībā pārliecināts, ka datu aizsardzības jautājumi ir nebūtiski šeit. Mums vienmēr ir jāskatās arī uz iemeslu, kāpēc tas ir ierosināts, lai glābtu dzīvību. Nu, neviens jau neiebildīs pret šādu mērķi, bet jautājums ir par to, vai dzīvības glābšana ir atkarīga tieši no šī faktora. Tur ir daudz faktoru, jo ārkārtas zvans, pats ja tas tiek radīts, tas vēl nenozīmē, ka dažu minūšu laikā būs ātrā palīdzība klāta. Tas viss ir atkarīgs no tā, vai ir pieejama šāda ātrās neatliekamās palīdzības automašīna, cik tālu viņi ir un, un tā tālāk. Tā kā teikt, ka, ja mums būs īkola, tad mēs katru gadu glābsim tik un tik dzīvības, un to īsti nevar. Par procesuālo aspektu man ļoti interesētu dzirdēt EDFS eh, e eh, komentāru. Un par 49. vai 50. reglamentu punktu pie, piemērošanu, es tomēr uzskatu, ka ir vērts izmantot 50. punktu. Privātuma eh, aspekts šeit ir pietiekami nopietns. Pieņemu, ka būs aizvien vairāk dosjē arī citās komitejās kur arī tiks skārs privātuma jautājums, un mēs būsim iesaistīti aizvien vairāk procedūrās, eh, bet tāpat laikā tās ir tikai sekas tam, ka mēs dzīvojam pasaulē, kas balstās uz datiem. Eh, personīgie dati eh, kļūst aizvien svarīgāk, tāpēc šis jautājums kļūst svarīgāks arī kopumā. Mums vajadzētu padomāt par veidu, lai mums nebūtu jācīnās katru reizi par 50. punkta piemērošanu, bet izveidot procedūru, kurā mēs būtu jau no sākuma iesaistīti visos dosjē. Bet nu, tā tāda doma tikai. Paldies, Sargentīni kundze, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Pēdējā laikā esmu nosūtījusi Eiropas komisijai vairākus jautājumus. Vēlējos eh, saņemt eh, atbildes, skaidrību, kad šī mikroshēma veiks pārraidi. Ja ir jūsu automašīnā iestrādāt šādu mikroshēmu, vai notiek nepārtraukta pārraide, vai mēs varam būt pārliecināti, ka savienojums notiks tikai eh, negadījumu laikā. Un tad arī jautājums par turpmāko rīcību, vai tiešām tiek saņemta palīdzība, bet kronoloģiski. Eh, vai mēs esam pārliecināti par to, ka tas, ko mēs šeit sagatavojam, nepieļaus to, ka varēs nepārtraukt izsekot autovadītājus? Vai esam pārliecināti, ka mēs šobrīd neredam sistēmu, kuru komerc puses vai ar izsekošanu nodarbojušos iestādes var uh, tiešām izmantot saviem nolūkiem to, nevis tam, kam tas ir paredzēts. Zaļie uzskata, ka Foskunga ziņojums iet pareizajā virzienā, bet mēs vēlētos redzēt vairākas garantijas, un tāpēc esam plānojuši iesniegt grozījumus. Ir jābūt autovadītāja īpašniekam iespējamam atslēgt e-call sistēmu Un citām eh, aplikācijām ir jābūt eh, iespējamām eh, kā atsevišķi pieslēdzamām vai atslēdzamām. Nav tā, ka viss ir automātiski jau. Un apdrošināšana nedrīkst būt atkarīga no šīs sistēmas izmantošanas. Eiropas datu aizsardzības uzraugs norāda, ka uh, nav pietiekami aizsargāt eh, autovadītāju privātums. Mums ir jānodrošina, lai šī eh, aizsardzība tiktu īstenota. Par datu izsakošanu mums ir jābūt ris spējīgiem risināt šo situāciju. Ja dati pastāv, skaidrs, ka vairākas interesētās puses eh, vēlēsies tos arī izmantot. Mums ir jāaizsargā lietotāji no tā. Un noslēgumā. Es eh, neuzskatu, ka eh, referents var izmantot 49. punktu vai citu punktu eh, sarunās ar citu komiteju. Es to īsti nevēlētos apspriest šeit. Es esmu ēnu referente un koordinātori. Un koordinātori sanāksmēm pagājušajā nedēļā. Mēs jau runājam par to, kā turpinās eh, strādāt ar šo ziņojumu. Zaļie uzskata, ka 50. punkts ir svarīgs. Šis nav nesvarīgs jautājums. Šeit ir runa par datu aizsardzību. Privātuma aizsardzību. Liels temats, svarīgs temats mūsu komitejai. mums ir nepieciešams būt pārliecinātiem, kā savas kompetences ietvaros izpildām savus uzdevumus. Paldies, Saida eh, Sargentīnai kundzei, Vaidenholzer kungs. Jā, es vēlos arī pateikties eh, Foss kungam, ka viņš to tik ātri un sistemātiski ir sagatavojis. Un šeit ir eh, runa par diviem aspektiem, par publisko un privāto par publisko e-calls eh, pakalpojumu ir svarīgi, eh, lai būtu izslēgta lokalizēšana un pozicionēšana, lai šī sistēma tiešām būtu pasīva un eh, to tika izmantot tikai glābšanas darbos. Un ir skaidri arī jāpiemina tas, ko citu kolēģi sacīja, Mums ir jānovērš tās, ka dati tiek izmantot citiem mērķiem. Piemēram, apdrošināšanas jomā tas varētu novest pie tā, ka, ja es neesmu aktivizējis šo pakalpojumu, ka man tad ir jāmaksā vairāk par apdrošināšanu. Nu, to vajadzētu pilnīgi skaidru šeit atrunāt. Uh, kopumā tiesiskais aspekts datu aizsardzībai eh, ir ļoti rūpīgi jāuzrauga. Un tad mēs būtu pārliecināti, ka priekšrocības ir, bet ir eh, jāskatās, vai aiz tām kaut kas neslēpjas vēl. Ņemot vērā šo problēmu klāstu un sociāldemokrātu arī uzskata, kā šeit ir jāpiemēro 50. punkts, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tāpat es varu pievienoties referentam, kā gan publiskais, gan privātais e-call eh, pakalpojums ir jābūt manuāli kontrolējams, respektīvi ieslēdzams un izslēdzams. Un nekādos gadījumos nevajadzētu pieļaut to, ka publiskais e-call pakalpojums jebkādā veidā tiek aplikts ar jebkādām maksām. Tam tik tiešām ir jābūt bez maksas, jo tas ir, e, ir, e, tomēr ir saistīts ar cilvēku dzīvību glābšanu. Tāda ir mūsu nostāja. Kā es sacīju, mums 50. punkts ir ļoti svarīgs. Okay. Uh, mis... Paldies, Trikopa kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. I do apologize for not making. Kirkopa kungs. Paldies. Es atvainojos, ka es neierados šeit uz um, referenta runas sākumu. Atvainojos. Bet gribētu teikt, jā, man ir vairākas bažas. Runāšu par tiem aspektiem, kas ir aktuāli šajā komitejā. Gal galā tas ir atzinums. Un, nu, nedaudz um, šobrīd dīvaini, jo jau otrā reize šonadēļ te piekrīt Intvalds kundzei. Sākumā gribētu teikt, ka šeit, manuprāt, nav novērojams nekādas pazīmes par to, ka ir skaidri noteikti parametri vai kontrola attiecībā uz informācijas izmantošanu, ko varētu iegūt ar šādas iekārtas palīdzību. Man vienmēr ir bijusi visai cīniska nostāja par šādām lietām, tātad um, aspekti, kas uh, liedz um, tātad, vai uzrauga cilvēkus, kas varētu pārkāpt um, likumus un tādas datorizētas sistēmas, un varbūt Foskungs varētu skaidrot, kā tas darbosies Vācijā uz automaģistrālēm, kur vēl aizvien nav nekādi ātruma ierobežojumi noteikti šobrīd. Nu, interesanti būs šāda. Uh, šādās jautājumos, manuprāt, esam ļoti sliktā pozīcijā, jo mēs it kā nākam klajā ar um, tādām ļoti ambiciozām idejām un apsveicu Fosa kungu, šķiet, ka viņš tiešām ir iedzinājies šajā dosjē. Tomēr ir jābūt piesardzīgiem par šādiem jautājumiem, jo mm, šeit ir lieli sarežģījumi saistībā ar datu privātumu un gribētu mm, zināt, kas notiks, ja šāda informācija tiktu izmantot komerciāliem mērķiem sākumā, jo galu galā to jau neievāks um, iestādes, bet gan komerciāls aprīkojums, aprīkojums, kas visticamāk uh, jau tiks iekļauta cena mašīnas izmaksās. Nu, manuprāt, tas būs dārgs pasākums, un galu galā arī bieži vien tiek norādīts, ka šie jautājumi tiek atstāti šoferu ziņā, jo viņi ir atbildīgi, atbildīgi tad, ja pārkāpja ātruma ierobežojumus, atbildīgi tad, ja pārkāpja citus um, drošības noteikumus, bet viņiem ir jāuzņemas atbildība, un tādēļ tie sl Tādējādi mēs radām sliktus šoferus, sliktus vadītājus, kas paļaujas to, ka iekārts viņiem palīdzēs, tā vietā, lai viņi vienkārši mācītos un pienācīgi brauktu ar transporta līdzekli. Nobeigumā gribētu norādīt, ka jebkāda datu ievākšana, kā esam teikuši citu dosie kontekstā, tā ir jābūt samērīgai un obligāti nepieciešamai. Tātad, ja tas ir nepieciešams, tikai tad tas ir jādara. Un, manuprāt, šis priekšlikums ir lieks, tas nav vajadzīgs un datu apkopošana šajā kontekstā arī vienkārši nav nepieciešama un tā ir tāda nevajadzīga iejaukšanās personas privātajā dzīvē. Paldies! Dajon Kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ja, er is al een hoop gezegd. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz komentārus, ko gribēju paust, jau ir paspējuši izteikt citi kolēģi. Esmu ļoti rūpīgi sakoju šim dosjē jau kopš paša pirmā pašinaciatīvas ziņojuma. Un tad, kad uzsākām tehnisko dosie izskatīšanu, tad tika norādīts, ka šeit mēs nerunājam tikai par datu nodošanu, bet gan uztveršanu, kas tad notiek šajā saņemšanas, uztveršanas brīdī. Vienīgā valsts, kas ir veikusi šādus eksperimentus, tas notika pirms gada, tā ir Čehija, un Čehija mm, pastāvīgi saskārās ar veselu problēmu virkni attiecībā uz uh, signāla uztveršanu un nodošanu, transmisiju. Manuprāt, šeit ir jāveic vairāki pielāgojumi, lai nodrošinātu, ka ātrā palīdzība tomēr ātri ierodas. Un tur jau slēpjas tās pamat problēmas, un uz šiem jautājumiem mūsu iestādēm nav vēl gatava atbilžu. Mēs kā mēģinam šo dosē izskatīt ļoti ātri, mēs gribam to padarīt par vienotu noteikumu visā Eiropā, tomēr tehniti, tehniskie kritēriji nav izpildīti, tīri attiecībā uz signālu uztveršanu un raidīšanu. Nu, var jau būt, ka mēs šeit nedaudz pārāk ātri skrienam uz priekšu. Esmu saņēmis ļoti daudz um, vēstuļa no pilsoņiem, kas, um, balstoties uz savu izpratni, saprot, ka viņiem šķiet, ka viņi tiks izspiegoti, vadot mašīnu. Nu, var jau būt, ka viņi nedaudz pārspīlē, tomēr, zinām, taisnība visticamāk tur arī slēpjas. Es iepazinos ar Fosakunga ziņojumu, un, manuprāt, tiešām pastāv risks, un mums vajadzētu domāt par uh, to, ka pastāv risks, ka šīs aprīkojums tiks izmantots arī citiem mērķiem. Ja vēlamies sniegt sabiedrībai pareizo signālu, tad uh, mums ir um, jā, viņiem skaidri jāstāsta, kas būs iespējams ar šo iekārtu palīdzību un ka nekas cits netiks pieļauts, jo, protams, visi jau grib glābt cilvēku dzīvības un visiem ir bažas, bet, nu, ir bažas cilvēkiem arī par šo novērošanu un lielo brāli tā teikt, un cilvēkiem pastāv bažas par to, ka viņi pastāvīgi tiek novēroti un um, informāciju par to, kas notiek katrā konkrētajā brīdī, tajā skaitā arī negadījuma brīdī, nu, jāsaka, mums vienmēr ir bijis visai kritiska nostāja. Ja tehniski tas ir iespējams, tad mums vajadzētu šeit pieļaut tikai pirmo un otro variantu, tad mēs varētu šo priekšlikumu atbalstīt. Tomēr tikai balstoties uz konkrētiem zināmiem priekšnosacījumiem. Ir jābūt iespēja atslēgt sistēmu, ja vēlaties um, pats uzņemties šo risku ja jūsuprāt um, šī sistēma tātad uh, jums traucē un, un svarīgāk ir būt neizsakojumam, tā teikt, tad ir jābūt iespēju to atslēgt. Un um, otra lieta, tīri privātuma regulējuma kontekstā arī mums ir vairāk priekšlikumu, bet ar tiem nāksim klajā nedaudz vēlāk. Gal galā pamatjautājums ir tāds, ka pamat problēma ir tāda, ka pilsoņiem ir zināmas bažas un mums varbūt nevajadzētu iet uz priekšu ar projektu, kas nav pilnīgi vien, vienprātīgs. Paldies, dosim vārdu Eiropas datu aizsardzības uzrauga pārstāvim. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka daudz no jums jau ir iepazinušies ar šo atzinumu. Tur ir iekļauti daudz elementi, un es primāri runāšu par um, datu aizsardzības aspektiem. Šis 112 e-kola aspekts, par to runāja gan referents, gan arī vairāk deputāti. Mūsu problēma ir tāda, ka e-kola tiks aprīkots visās jaunajos transporta līdzekļos, un tā ir tāda um, ierīce, kas uh, jāļauj nodot signālu par mašīnas atrašanās vietu. Datu aizsardzības garantijas ir pieprasīts tikai 112 e-kola, bet šajā uh, priekšlikumā ir um, arī piedāvāt iespēju attīstīt privāto ekolu, un tad, nu, tur ir sasaist ar privātiem, um, priekš, privātām projektiem, kā piemēram, um, tātad datu izsakošana, kas bieži vien ir pieejama arī mobilajos telefonos. Šādi pakalpojumi pastāv jau šobrīd, es uzklausīju Sargentīni kundzi, kura jau norādīja, ka nevaram būt pārliecināti, ka ekol netiks izmantots citiem komerciāliem mērķiem. Tieši pretēji, mēs esam pārliecināti, ka tas tā notiks. Privātais ekoli jau ir ticis izstrādāts un arī mašīnu ražotāji vai aplikāciju izstrādātāji jau strādā pie šādiem projektiem. Un, um, protams, esam pārliecināti, ka šāda pakalpojuma varētu būt noderīga, daži patērētāji to gribēs arī izmantot, bet tas nedrīkst uh, pārkāpt datu aizsardzības likumdošanu. Tieši pretēji visam ir jābūt atbilstoši vai pat balstoties uz striktākām garantijām, kas šobrīd attiec uz 112 e-kolu. Un jo īpaši mēs savā atzinumā piedāvājam pastāvīgās izsakošanas aizliekšanu un to, ka datu subjekts var, uh, tātad datu subjektam ir konkrētā veidā jāpiekrīt uh, gan um, izmantot privāto ekolu un ar to saistītos pakalpojumus. Gal galā tā pamatideja ir tāda, ka neviens, nevienam nevajadzētu beigās um, izmantot šo pakalpojumu, nezinot, ka tas ir akt aktivizēts. Mums jāpārliecinās, ka cilvēki pirms tam konkrētā veidā katram atsevišķiem mērķim tiek informēti par to, ka tiks izmantot viņu atrašanās vieta. Uh, Un mēs, mūsuprāt, ir vairāki risinājumi, vai nu kaut ko sastajā pantā varam iekļaut, kur ir paredzētas garantijas 112 e-kolam, norādot, ka šīs garantijas, šie kriteriji attieksies arī uz privāto e-kolu un ar uh, to saistītiem pakalpojumiem. Vai varbūt mēs varam kaut kādas vadlīnijas uh, izstrādāt aplikāciju izstrādātājiem vai mašīnu ražotājiem, vai varbūt būtu jāgroza regula, lai būtu atbilstīt datu aizsardzības prasībām, jo mēs jebkurā gadījumā nevēlētos dot papildus iespējas uh, tīru pilsoņu uzraudzībai. Paldies! Komisijas pārstāvi, vai jums būtu kas sakāms lūdzu? Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Komisija, komisija gribētu pateikties Libe komiteju un referentam Fosa kungam par atzinuma projektu. Komisija var piekrist tam, ka ir nepieciešams detalizēt noteikumi, kas regulē privātumu un datu aizsardzību arī šajos tiesiskajos instrumentos ekola kontekstā, lai būtu nodrošināta atbilstība uh, datu aizsardzības regulām 95.46 un 8.10. Komisija ir ņēmusi vērā darba grupas priekšlikumus, un tas tagad ir atspoguļots arī esošā priekšlikuma sastajā pantā. Kas attiec uz uh, privātum, privāto ekolu, šo pievienotās vērtības ekolu, komisija piedāvā tikai uz 112 ekolu balstītu priekšlikumu, un tas nozīmē, ka ir arī tur būtu konkrēti um, datu aizsardzības principi jāievēro. Komisija uzskata, ka ir jābūt uh, um, piesardzīgiem, mēģinot regulēt arī privāto e-kolu, jo tad ir daudzi citi pamatjautājumi, kas arī būtu tajā pašā laikā jārisina. Un tie ir jautājumi, kas nav saistīti tikai ar privātumu vai datu aizsardzību. Un, protams, um, visi šie apsvērumi ir jāņem vērā. Kas attiecas uz minēto iespēju, kas šodien daudzreiz izskanēja attiecībā uz iespēju aktivizēt publisko 112 e-kolu, tad komisija uzskata, ka Tādējādi tiktu samazināt uh, potenciālā šī pakalpojuma pievienotā vērtība pilsoņiem un iedzīvotājiem. Un ir būtiski arī paturēt prātā, ka galvenās bažas, kas šodien izskanēja, tātad šī pastāvīgā izsakošana, uh, ir tiešā veidā izslēgta. Komisijas priekšlikumā tas ir tiešā veidā izslēgts no teksta. Tad šī problēma pēc būtības nepastāv 112 ekola kontekstā, un tas ir vienīgais arī elements, kas, um, kur mēģinam regulēt ar šo teksta priekšlikumu. Tālāk, kas attiecas uz prasībām tehniski nodalīt publisko un privāto ekolu tad arī šeit mums jābūt piesardzīgiem, jo pat ja tīri tehniski šāda iespēja neapšaubām pastāv, nu, tad varbūt um, ražotājiem nebūs iespēja izmantot tos pašus komponentus, tos pašus detaļas, un tad varbūt vai nu būs pārklāšanās, vai arī pat dubulti zvani, un tas savukārt radīs problēmas ārkārtas un avārijas dienestiem, ja viņi saņems šādu dubultu pieprasījumu katrā gadījumā. Paldies! Paldies! Aksel, lūdzu! Vielen Dank! Paldies! Paldies par daudzskaitlīgajiem komentāriem. Tomēr es vēlētos paskaidrot kaut ko, to arī komisija tikko pieminēja. Tas arī izriet no mūsu iepriekšējās sarunas ar IMCO priekšsēdētāju un arī ar referentiem IMCO komitejā, kā šo ziņojumu ir vēlme samazināt uz e-call sistēmu 112. Un tas, ko mēs šobrīd šeit apspriežam, lielā mērā iet tālāk nekā tas. Bet to es e, iekļauju piesardzības nolūkos, jo tekstos nevienmēr bija labi saprotams, vai e, atsauce ir uz privāto sistēmu vai nē. Un es vēlos būt vienkārši piesardzīgs un iekļaut arī šādu aspektu bet atbildīgie IMCO komitejā man ir apliecinājuši, ka šeit ir runa tikai un vienīgi par ICOL 112. Un līdz ar to no datu aizsardzības aspekta ieslēgšanas, izslēgšanas iespēja kā tāda ir da, tā datu aizsardzības līmenis, kur uh, katrs var izlemt par to, vai vēlas to vai nē. Un attiecībā uz pašu sistēmu, tā kā tas ir ticis aprakstīts, nenotiek nekāda nepārtraukta datu pārraide, bet datu pārraide tiek uzsākta tikai tad, kad kaut kas notiek. Tad, kad sensori aktivizē šo sistēmu. Tā tas ir aprakstīts, tā tas ir plānots, un tā mēs to arī prasam. Jo tā vislabāk rīkoties ar datu aizsardzību. Tikai ārkārtas gadījumiem tas tiek aktivizēts un tikai tad, ja attiecīgā persona to ir aktivizējusi. Es uzskatu, ka visiem iesaistītajiem tas arī ir vislabākais risinājums un tas arī ir ekosistēmas izveids garā. Eiropas datu aizsardzības eh, biroja pārstāvi tikko arī uh, Eh, izteicās, un ne tikai šodien, eh, ir arī sagatavots viņa atzinums. Attiecībā uz privāto sistēmu mēs varam, tā kā es to darīju, eh, apsvērt, kā tas nākotnē varētu būt, bet var jau gadīties, ka tam nav nekāda loma, jo referente var izlemt ierobežot savu ziņojumu tikai uz 112 sistēmu. Un tad varbūt izrādīsies, ka mēs pārāk daudz e, kaut ko apsveram, kas varbūt parādīsies tikai nākamajos tiesību aktos nākotnē. Un pat, ja mēs tagad arī ieviestu šo privātu sistēmu, tad, protams, ka iedzīvotājiem ir jādod iespēja pašiem izlemt, vai viņi vēlas šādu sistēmu vai nē, un lai viņiem būtu iespēja pašiem izlemt, aktivizēt šādu sistēmu vai nē, un apzinātos eh, arī izmaksas. Jo, piemēram, apdrošinātāji noteikti būtu interesēti un varētu piedāvāt uh, lētāku apdrošināšanu, ja viņi aktivizē šādu sistēmu. Bet es domāju, ka e, tas ir jābūt tās personas izvēlē, kurš rīkojas ar šo sistēmu. Protams, ka ir nepieciešama informācija, e, juridiski ierobežojumi, respektīvi tikai konkrētajiem mērķiem tas ir veicams, kas atbilst datu aizsardzības pamatregulēja. Attiecībā uz 50 punktu vai 49. Man īstenībā nav milzīgas vēlmes vienu vai otru izmantot. Kāda būs vēlme, tā arī darīsim. Ja mēs reducējam to visu uz 112 e-call sistēmu, tad institucionāli vai attiecībā pret IMCO komiteju mēs varam darīt skaidri saprotam, ka mēs vēlamos 50. punktu, saturiski tam nav liels nozīmes. Mans pēc, lai būtu 50. punkts, saturiski tas neko nemainīs, un es uzskatu, ka laiks, kuru mēs tam tērējam, nav proporcionāls tam, ko mēs varam tur regulēt. Bet, kā es sacīju, esmu pilnīgi atvērts, pilnīgi neitrāls attiecībā uz vienu vai otru punktu izmantošanu. To var izlēmt citi. Šeit vienkārši ir jāpaskatās, par ko īsti ir runa. Mm-hmm un tad uh, nepieciešams būtu arī relatīvi ātri uz to reaģēt. Par komerciālo daļu, kas varbūt arī uh, netiek iekļauts beigās ziņojumā, imko ziņojumā, es domāju. Uh, tad par to, protams, vēl var tehniski padiskutēt, bet kopumā, manuprāt, šeit ir attiecīgās personas atbildībai jābūt un viņa izvēlei izslēgt vai ieslēgt Nu, kāda dati tiek tur iekļauti, bet tas arī izriet no datu aizsardzības pamatregulas. Fos. Paldies, Fosa kungs. Šis punkts bija um, paredzēts mūsu darba kārtībā kā pēdējais mūtu, mūsu rīta sanāksmes darba kārtības punkts. Šobrīd slēgsim sanāksmi, atsāksim darbu pulksten divos. Un tad mums būs kopīgas debates ar ekonu komiteju. Un pēc tam pulksten 15.30 turpinās darbu Lībe komiteja savā sastāvā. Kas attiec uz šo ziņojumu, ko tikko pārunājām, tad gribu paziņot, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir paredzēts 5. decembrī pusdienlaikā. Paldies visiem, paldies par sadarbību. Tiekamies pulksten divos pēcpusdienā.